Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Invito... Tagad turpināsim ar balsojumu skaidrojumu un tie, tie kolēģi, kas uh, nevēlas uzklausīt, tad uh, lūdzu dodieties prom klusītiņam. Vi informo di aver ricevuto un... Vēlos jūs informēt, ka esmu saņēmis ļoti daudz lūgumu attiecībos balsu skaidrojumu. Un atceramies, ka mēs varēsim strādāt tikai līdz 2.45, e, jo ir nepieciešams pēc tam sagatavot uh, e, sanāksmi zāli līdz 3, kad turpināsies mūsu sanāksme. Bet, protams, jebkurā brīdī jūs varat rakstiski iesniegt. Tagad Moisa ziņojums būs pirmais. Kam neinteresē debats, lūdzu atstājiet plēnāru sēžu zāli. Eh, Polčak, ala parola per un minūto. Polčak, kungs, jums ir viena minūte. Priekšsēdētāji, vēlos teikt, ka Protams, varbūt mana balss neko daudz nemainīs, bet vēlos teikt, ka pilnībā atbalstu Moldovu. Es uzskatu, ka mūsu attiecības ir ļoti svarīgas un ir nepieciešams uh, mums palīdzēt Moldovas iedzīvotājiem, jo ir ļoti svarīgi, lai mēs tuvotos Moldovas uh, iedzīvotājiem un diskusija, kas uh, mums bija attiecībā uz asociācijas noliegumu, uz bezvīzu režīmu, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu uh, nodrošināt labu partnerību Moldovai, jo tas ir veids, kā mēs varam uzlabot ekonomikas situāciju. Ir paredzēts, ka pa 150 miljoniem eiro gadā palielināsies Moldovas uh, eh, IKP, un, manuprāt, visi šie argumenti par ekonomikas izaugsmi ir ļoti labi, ļoti labi argumenti par labu tam, lai mēs varētu pastiprināt un uzlabot mūsu sadarbību. Paldies! Honorevole Zambaski. Dzambaska kungs. Cienījamie kolēģi. Godējamie kolēģi, es atbalstu šīs preferences Moldovai. Es uzskatu, ka šis solis ir ļoti svarīgs un arī palīdzē šai valstī. Turklāt vēl svarīgāk ir jāatzīmē tieši šī nolīguma nozīme. Vai jūs nedomājat, ka šeit varētu būt arī kāda negatīva ieteikums, jo šeit ir arī šis atbalsts Moldova jāsaista ar politisko atbildību. Uh, šeit um, ir valsts, kas eksportē minimāli lauksamniecības produkciju. Šeit ir ļoti maz, maza ietekme uz Eiropas. Um, Uh, un, un līmeni. Vai gadījumā jūs nedomājat, ka, ka šeit nebūs arī precīza atbalsta forma šiem mazajiem uzņēmumiem, kas cieši no dažādām ekonomiskām ietekmēm? Un uh, vai mēs šeit nezaudējam šo svarīgo momentu, vai mēs šeit nedomājam par to, ka vajadzētu arī atbalstīt bulgāru minoritāti? Uh, Un nedrīkst aizmirst šo jautājumu, tāpēc mēs mums jāpaturprāt arī šī Eiropas perspektīva Moldāvija. Pospišil kungs. Mikro, mikro, please. Pospišil. Mikro. Excuse me. Pane předsedo, také. Priekšsēdētāji, Ir ļoti svarīgi saprast, kādi ir jautājumi, kas ir saistīti ar īpašajām preferencēm. Ir ļoti svarīgi nodrošināt Moldovai mūsu atbalstu, jo tādā veidā mēs varam panākt to, lai Moldova nebūtu atkarība, atkarīga no Krievijas federācijas. Moldova vēlas būt Eiropas Savienības partnervalsts, un es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt Moldovas ražotājus, tā lai ekonomiski viņi varētu izdzīvot un arī politiski, lai viņi nebūtu atkarīgi no Krievijas federācijas. Ekonomikas attīstība ir ļoti svarīga, bet es uzskatu, ka arī šeit ir politiskā grība, lai mēs varētu palīdzēt šādām nelielām valstīm e, izkļūt no Krievijas e, atkarības. Tiešām vēlos pateikties, ka mums ir tieši šāds rezultāts un ļoti labi, ka Moldova uh, tagad varēs attīstīties un, un kļūt par mūsu ļoti spēcīgu partneri. Mr. Kelly, you have the floor also in Gaelic. Tālāk, eh, Kelly kungs, lūdzu. Pascal Gorish. Uh, eh, Flakas Parts. Jā, tad es runāšu mm, īru valoda, geļu valodā. Es arī vakar jau runāju šajā diskusijā, un šī diskusija bija ļoti pozitīva, un tagad es arī atbalstu šo lēmumu. Un es balsoju arī par šo uh, rezolūciju. Mums bija vairāk kā 500 deputāti, kas atbalstīja, un tas ir milzīgs atbalsts šim ziņojumam, un es ļoti ceru, ka tas palīdzēs visiem Moldovā, arī mazajiem lauksaimniekiem, kas tiešām tā kā cēru šo eksporta iespēju. Viņi nevar šobrīd uh, eksportēt uz Krieviju, tā, sakarā ar embargo, tāpēc viņiem ir nepieciešami jauni tirgi, un mēs ņemsim šos augļus, un tā nebūs mums liela problēma, bet kā jau mēs vakar teicām, ka e, tie draugs parādās tikai nelaimē, un tiešām tā tas arī ir un mēs esam tiešām gatavi palīdzēt mūsu kaimiņiem, tad, kad viņiem ir šāda nepieciešamība. Un tagad ir Ziemassvētku laiks, ļoti labs žestis ir no mūsu puses. Lielas paldies! Paldies! Tālāk deprē kungas ziņojums Jāra kungs. Runā bez mikrofona. Sorry. Micro, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēs. Paldies! Es, es gribēju runāt par iepriekšējo ziņojumu, es esmu pieteicies runāt par iepriekšējo. Un arī par vairākiem citiem gatavojos runāt balsu skaidrojumā. Lūdzu, runājiet. Nē, esat gan manā sarakstā zem šī ziņojuma, bet nekas lūdzu, jūs varat runāt. Eh, paldies, priekšsēdā kungs, un eh, tāpat kā citi deputāti, ar, arī es atbalstu jebkuru pasākumu, kas stiprina Moldovas rietumu orientāciju un sniedz atbalstu šai valstī. Bet šeit ir vēl viens jautājums, kas ir plašāks nekā politisks jautājums. Šobrīd mēs paplašinām kopējo tirgu. Mēs ietveram arī šeit Dņestras upes krastus, un es ļoti nu, ceru, ka cilvēks sapratīs atšķirību starp dalību Eiropas Savienībā un brīvo tirzniecību ar Eiropas Savienību. Jāsaka, šeit ir ļoti īpatnējuši uztvere manā valstī. Um, piemēram, man saka, ka jūs nevarat tirgot, ja, tirgo, ja, ja nepiedalties uh, Eiropas struktūrās. Un tāpat arī citur, gan Maķedonija, gan Kanāls, Liechtensteina, gan Džersija un viss Uh, un tad arī tie varētu tirgoties, nemaz neiestājoties Eiropas Savienībā. Uh, sanāk, ka uh, galu galā būs tāda, tāda iespēja šeit fantazēt ir ļoti plaša. Paldies, Jāra kungs. Tagad runās par Duprē kunga ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēlos izmantot balsu skaidrojumu, lai vēlreiz uzslavētu budžeta komiteju lai pateiktu, ka tik tiešām ir um, labi risinājumi panākti attiecībā uz 2014. un 2015. gadu. Šeit mēs runājam par procedūru, kas ir vajadzīga, bet te pašā laikā, protams, tā ir mazliet kaitinoša, jo Eiropas Savienībai ir jānodrošina labs finansējums. Mēs saņēmam šo naudu no mūsu dalību valstīm. Mēs uh, esam saistīti arī ar uh, Eh, pievienotās vērtības nodokli un arī ar, mums ir arī citi finansēšanas avoti, bet diemžēl ir tā, ka ne jau koriģēt mums ir nepieciešams, bet tas ir saistīts ar to, ka dalībvalsts bieži vien piemirst eh, iemaksāt eh, naudiņu no savas puses. Un tāpēc arī ir vēlos pateikties visiem, kas ir strādājuši pie šī jautājuma. Tagad lūdzu. Atkal, Jārkungs par trešo grozījumu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Noredzēt, nu, es varu tagad turpināt savu sevis teikto, runājot par 2014. gadā grozījumu. Šeit mums ir ļoti nopietnas darbs. Šeit komisija, reģiona komiteja un uh, dalību valstīm ir svarīgi koncentrēties uz vēl neatmaksātu maksājumu apropriācijas eh, attiecīgi apmaksāt. Lai nesanāktu tā, ka Eiropas Savienība vienkārši izsniedz naudu, ir ļoti svarīgi, lai dalība valstis no savas puses dara visu, kas no tām ir tiek gaidīts, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs eh, nodrošinātu šo atmaksu tā, lai eh, tie, kas mums ir snieguši pakāpojumu, uh, varētu attiecīgi saņemt uh, savu samaksu. Honorevole Maletič. Maletič kundze. Paldies, priekšsēdē. Šeit uh, ne, nesmaksāto rēķinu skaits uh, ir pieaudzis un tagad ir 10 miljardi eiro. Uh, un mm, dalību valstu iesaiste un maksājumi ir, nesamaksātie maksājumi rēķini ir ļoti augstā līmenī, un arī budžeti nespēja attiecīgi risināt šo situāciju. Tas ir liekuzot jautājums par uzticamību Eiropas finansēm, un tāpēc mēs arī apstiprinājām šo budžetu, esošo budžetu, mēs balsojām pār un 4,2 miljardi pieaugums arī attīstības fondā ir ļoti svarīgs finansiā pieaugums mūsu ikdienas dzīvē. Paldies tālāk par grozījumu numur 4. Derujas kundze, paldies par šo vidusjūras jautājumu mēs vairāk kārtīgi esam teikuši, ka ļoti svarīgi ir uzlabot situāciju šeit. 3000 cilvēki ir noslīkuši pie vidusjūras krastiem, cenšoties sasniegt Eiropas kontinentu, un šie dati no nesenā migrācijas ziņojuma, tas ir tikai viena daļa no ļoti saržītā migrācijas fenomena. Mums ir jāanalizē gan cēloņi, gan arī seks, arī politikām jābūt. Legālā migrācija ir jāstimulē, jāstrādā ar izcelsmes valstīm un jānāk ar politiku, kas ir pret krīzu, krīžus situācijām, un, kad cilvēki dēļ diktatora režīmiem bēg no savām valstīm. Un attiecīgi Eiropas Savienībai ir jārīkojas, ievērojot arī cilvēktiesības un cieņpilnu attieksmi jānodrošina tiem, kas vēlas migrēt. Un vēl ir svarīgi arī pielāgoties situācija uz vietām jāsakārto pierobežas eh, teritorijas, integrēt piemigrācija ļoti svarīgi. Paldies, Jārkungs, atkal. Äh. Paldies! Mēlos norādīt uz to, kā mēs šeit runājam par budžeta grozījumu 2014. gads, ka mēs neesam gal galā saņēmuši, neesam saņēmuši to, ko gribējam. Mēs neesam panākuši visu, ko gribējam, bet vēlos teikt, ka ka mēs esam tomēr sanā, panākuši kompromisu tā, lai Eiropas Savienība kopumā būtu maksātspējīga. Manuprāt, eh, tas būtu bijis ļoti nopietni, ja mēs vienkārši nevarētu samaksāt savus rēķinus. Un šeit mēs runājam par investīciju programmu, bet te pašā laikā mums pašiem ir likviditātes problēma. Manuprāt, tas nav pareizi. Ja mums ir rēķini, kas ir jāapmaksā, tīri vienkārši jāapmaksā. Tikai padomājiet, kā tas izskatītos. Ir ļoti svarīgi, lai dalība valstis iemaksātu savu e, daļu bez jautājumiem. Un es saprotu, ka samazinās mazliet IKP. Uh, eh, mums ir arī mazāki ieņēmumi saistībā ar uh, pievienotās vērtības nodokli. Bet, kā jau esmu teicis, ir ļoti svarīgi, lai dalībās laicīgi iemaksātu to, kas ir jāiemaksā. Labi. Piektais grozījums. Šeltrakungs. kungs. Non c'è la parola onorevole Begin. Viņš nav klāt, tāpēc arī Begina kungs. Nu, non c'è la parola onorevole Moretti. Moretti kundze. Paldies, prieksēdētāj kungs. Neskatoties uz panākto vienošanos budžeta piektā grozījuma aspektā, mēs tomēr nevaram justies pilnībā uh, apmierināti. Parlaments mēs nobalsojām par šo piekto grozījumu, un tas bija tikai eh, solidaritātes jūtu vadītu apsvērumu dēļ. Vēlētos griezties pie Itālijas prezidentūras un pateikt to, ka um, apstiprinātā naudas summa nebūs pietiekama. Kāpēc? Tāpēc, ka atkal un vēlreiz padomu krita par upuri dalību valstu segas vilkšanai uz savu pusi, jo, piemēram, Vācija un Francija vēlējās panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk. Šobrīd ir maksājuma krīze, un tādās jomās kā katastrofu seku likvidēšana tas ir īpaši izjūtams. Apvārsnes 2020 ir ļoti svarīga joma, un es ceru, ka 15. gadā, 15. gada budžetu mēs tikko pieņēmām, mums nebūs šādu nepilnību. Maletiķis kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs. Uh, Un, protams, ka balsojot par 14. gada budžetu, mums ir jādomā par to, kam tad mēs šo naudu atvēlēsim. Ir vesela virkne e, fondu, un šajā ziņojumā mēs runājam par Grieķiju, Sloveniju un Horvātiju, kā arī par Austriju. Tās ir valsts, kuras 14. gadā ir piemeklējušas dabas katastrofas, un runa gāja par vairākām miljārdu eiro. E Un e, Horvātijā liela daļa cilvēku tieši plūdu dēļ bija spiesti pametes, pamest savas mājas, un plūdu radīto zaudējumu apjoms tiek rēķināts ap 300 miljoniem. Kā šo naudu gūt budžetā? 8,6 miljonu eiro no solidaritātes fonda, bet ar to galīgi nepietiek, pat Horvātija ar to nepietiek. Un tomēr ir ļoti svarīgi šo naudu dot cilvēkiem, kuri ir cietuši. Plenkovičs kundze. Prieksēdētāja kungs. Dabas katastrofas eh, ir piemeklējušas Grieķiju, Sloveniju, Horvātiju, Itāliju. Uh, ir e, sagrauti e, kā infrastruktūras projekti, tā arī skolas un līdzīgi. Eiropas solidaritātes fronts ir izveidots tieši šādu iemeslu dēļ, lai palīdzētu dalību valstīm tikt galā ar katastrofām. Uh, Tāpēc e, ir ļoti labi, ka mēs balsojam par šo budžeta grozījumu numur 5. Tādējādi mēs varam sekt tos zaudējumus, kas ir radušies Horvātijas tautsēmniecībā. Mēs runājam par 182 miljoniem eiro, un tos e, seks gan solidaritātes fonda, gan arī citu fondu līdzekļi. Ļoti labi. Un eh, tas tiešām palīdzēs eh, katastrofā cietušajiem. Priekšsēdētājs eh, Hanan kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es tieši gribēju teikt, ka pirmais likumdevēja instinkts ir, protams, palīdzēt, bet palīdzēt no kura kabatas. Dzirdot par šiem katastrofālajiem notikumiem, vienmēr jau šie katastrofās cietušie vēlas izmantot citas kabatas naudu. Galvenais nemaksāt neko pašiem. Vēlētos varbūt ieteikt kolēģiem šajā parlamentā. Ja, jums, ja jūs jūtaties aizkustināti un žēlojat tos, kur ir cietuši katastrofā, tad dodiet naudu viņiem no savas kabatas jo viena no šīm katastrofām, par kurām mēs runājam, ir Austrum Slovenijas un citu Balkānu plūdi maijā. Un eh, pirms pāris nedēļām es, eh, lietu, es, es viesojos, eh, viesojos šajos reģionos, un mēs fiziski strādājām, lai cīnītos pret šo plūdu sekām. Ir iespējams, kolēģi, doties uz šo katastrofu rajoniem un ar savām rokām kaut ko izdarīt un nevis tikai prasīt naudu no citiem. Non posso concedere cartolini blu per. Hmm. Silās kartītes jautājumu nevar šobrīd uzdot, jo tagad mums nav nekāda diskusija, mums ir balsu skaidrojums, tāpēc arī tagad nākamais ziņojums Septītais grozījums un lūdzu Netova kungs, priekšsēdētāja kungs. Pēc plūdiem Bulgārijā 2014. gadā ļoti daudz pilsētas un ciemati tika iznīcināti. Uh, un desmitiem ir cietuši un miruši. Un daudzos ciematos visa infrastruktūra, telekomunikācijas ir iznīcināts, un de, ir ne, arī da, desmitiem cilvēki ir zaudējuši māju vietu un pārceļās citām vietām. Un mēs skatāmies uz Eiropu, mums ir nepieciešams daudz, lai šie cilvēki varētu atgūt savu normālo dzīves līmeni, un šeit pašvaldības arī vērtē šo zaudējumu apjomu, un vairāk kā simt 100 eh, municipalitātes no 13 reģioniem ir iesnieguši savus pieteikumus nacionālām iestādēm. Solidaritātes fonds mums eh, palīdzēs rekonstruēt valsts infrastruktūru šajos attiecīgajos reģionos. Un tad vairāk kā 3 miljoni tur dzīvo Bulgārs, Bulgārijas iedzīvotāji. За корекция на бюджета Godamies kolēģi, es atbalstu šo ziņojumu, lai e, mobilizētu līdzekļus no solidaritātes fonda. Mēs uzskatām, ka Bulgārijas sniegtā atbalsta forma ir ļoti svarīga un ļoti svarīgi arī runāt par šiem zaudējumiem, kas ir vairāk kā 300 tūkstoši, jāsaka, attiecīgi kā risināt šo jautājumu, jādomā par šīm valstīm kas ir vairāk cietuši, jāsaka, ka mēs saņemam vairāk pa sešiem, sešreiz mazāk šo palīdzību, kā piemēram tāda valsts kā Serbija, kas nemaz nav Eiropas Savienības sastāvā. Šeit šis mehānisms, par to esam runājuši, ir bieži vien diskriminējoši. Nevienmēr valstis, kas ir visnabadzīgākās, kas vairāk skartas, arī saņem vislielāko palīdzību. 10,7 7 miljoni, tas ir summa, kas ir domāta, lai kompensētu miljoniem lielus zaudējumus, un šis mehānisms, diemžēl, pasliktina vēl vairāk nabadzīgos situāciju, nabadzīgo valsts situāciju, tad tā nav nekāda solidaritāte za mobiliziranje sredstava u iznosu od eighty milijuna eura kako bi se pomoglo hrvatskoj bugarskoj i srbiji. E, šeit mēs runājam par to kā atbalstīt horvātiju horvātijai bulgārijai serbijai pēc plūdiem šajā gadā e, un šis fonds ir ļoti svarīgs jo šeit ir jārunā par zaudējumiem, kas ir radušies, un jādomā par šo palīdzību tādā garā, arī, kas būtu nepieciešams, lai novērstu šādu zaudējumu rašanos. Uh, Eh, piemēram, kā eh, pret plūdiem aiz, aiz, nu, novērš šo zaudējumu radīšanu no plūdiem, kas rodas. Eh, un šeit no vienas puses ir jādomā par investīciju fondu. Jautājums ir par to, kā mēs varētu preventīvos nolūkos šīs naudas summas izlietot, lai nebūtu šīs katastrofas. Paldies! Tālāk Plenkoviča kungs. Paldies, priekšsēdētājs. Šis eh, septītais budžets 2014. gadā ir ļoti svarīgs un ļoti labi, ka eh, mēs varam tagad no šī fonda um, maksāt arī solidaritātes atbalstu Horvātijas iedzīvotājiem, kas ir cietuši pēc plūdiem. Ir ļoti daudz zaudējumu, eh, ir simtiem māju un, un mājokļu un ēku, kas ir iznīcinātas, un tāpēc šī fonda izmantošana ir ļoti svarīga, bet no otras puses ir jādomā, kā izmantot šo atbalstu labāk. 300 miljoni ir aprēķins zaudējumu, nu, Horvātijai ir nepieciešami 9 miljoni, lai vētras un blūdu bojājumus kompensētu, bet īstenībā tad mēs izmantosim šos miljonus, kas ir piešķirti Horvātijai, lai atbalstītu tos reģionus, kas visvairāk cietuši no katastrofas. Paldies! Tālāk. Solidārnosti Eiropas Unija, te želim zahvaliti svim. Paldies, priekšsēdētāji šī ir katastrofa, kur mēs izmantojam solidaritātes fonda līdzekļus. Paldies institūcijām par to, ka šīs summas ir piešķirtas. Šīs summas tomēr neatbilst reālām vajadzībām un vienmēr solidaritātes princips tiek pilnībā Eh, ievērots. Šeit ir jādomā vairāk par šo novēršanu, kā cīnīties pret plūdu radītiem zaudējumiem, kā izdarīt tā, lai novērstu tos un kā labāk izmantot atbalstu. Eh, un 2020. gadā Horvātijai ir 45 miljonu kūnas jāinvestē vai miljards kūnas, kas ir apmēram mūsu budžeta vidiem rādītēm līdzinās. Uh, un 300 miljoni ir zaudējumi, kas ir tagad aprēķināti pēc plūdiem, kur mēs iesim līdzekļus, lai kompensētu to visu, un vajadzētu tomēr vairāk ņemt reālās vajadzības, un tad izmantot soltartēs fonda līdzekļus. Mums ir pozitīva attieksme pret šo ziņojumu, bet eh, es arī atbalstu savas grupas locekļu viedokli par šo budžetu grozījumu 2014. gadam un arī 2015. gada budžetu. Mums ir nepieciešams pieprasīt lielāku budžeta disciplīnu no valstīm, kam būtu vairāk jādomā par praktisko īstenošanu, par naudas līdzekļu tērēšanu. Es ļoti labi saprotu, kāda ir situācija uz vietā. Horvātija šeit ir teritorijas, kas ir cietušas no plūdiem. Ļoti daudz iedzīvotāju ir zaudējuši savas mājas, un tagad viņi dzīvo tādos apstākļos, kas ir problemātiski, un viņi eh, arī konstatē, ka mūsu debats ir ļoti abstrakts. Uh, un viņi domā par konkrētu palīdzību, kas palīdzētu atjaunot viņiem dzīves standartu. Tagad pārējām pie 15. gada budžeta Šoltas kungs pirmais. Ak, nē, tad nākamais mūdī klēra lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Oktobrī mani liberāļi kolēģi un es balsojām par to, ka Eiropas Savienībai ir jādara vairāk tās iedzīvotāju labāk. Pēc tam mēs esam redzējuši piemērus, ka tas nedarbojās. Un 500 eh, miljonu tālu atrodošās komēta mēs eh, redzējām, ka palaistā raķete to nav sasniegusi. Mēs eh, runājam par būtiskiem finansējuma samazinājumiem, kas ietekmēs ļoti daudzus zinātniskās pētniecības centrus manā reģionā. Diemžēl mēs neesam saņēmuši finansējumu gan no daudzgadu zinā, zinātniskā plāna, gan arī no citie, citām, citiem finansējuma avotiem, piemēram, kāpēc mums katru gadu ir jābrauc uz Strasbūru. Uh, Mēs e, vēlamies, lai Eiropas Savienība savu naudu ieguldītu tādos projektos, kam tiešām ir Eiropas pievienotā vērtība. Es e, vēlos, lai jaunais Eiropas Savienības 15. gada budžets tiešām nestu labumu tās iedzīvotājiem. Paldies e, Mūdī kundzei, un tagad Lūnas kundze nav, Džil arī nav, Moretī lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Neskatoties uz to, ka mēs e, balsojām par jauno Eiropas Savienības 15. gada budžetu, uzskatu, ka mums ir jādara vēl daudz vairāk. Atcerēsimies e, kaut vai S un D grupas pieprasītos budžeta grozējumus, bet atkal un vēlreiz padomi ir nonākusi sprukās, jo Vācija, Francija un apvienotā karalists izdara tik lielu spiedienu uz padomu, ka tā kļūst paralizēta. Un tomēr, un tomēr mums izdevās panākt kaut nelielu solīti iedzīvotāju labā, kaut vai piemēram mūsu saistību apropriācija izpilda kaut vai Erasmus 2020 programmas ietvaros. Protams, ka tā ir jābūt Eiropas Savienības prioritātei, mums ir jāpārskata visa budžetālā procedūra. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad es vēlētos eh, dod vārdu Taničkundzē. Grazie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Es ticu, ka Eiropā ir jādara vairāk. Es balsoju par šo ziņojumu, ja es uzskatu, ka budžetā mēs varam paredzēt vairāk resursu Lai gan, protams, ar to arī nepietiek, bet mēs tomēr varam dot vairāk. Mēs varam iekļaut šeit daudz plašāku resursu apjomu mūsu pamatvērtībām, kas ir arī iekļauts 2020. gada programmā. Arī runājot par Erasmus, tā ir iespēja nodrošināt mazu un vidē uzņēmumu lielāko konkurētspēju, tas ir ļoti svarīgi. Mums ir jācīnās ar bezdarbu, jo projām bezdarbs mums ir milzīgs, Tīpaši, ja mēs runājam par atsevišķiem reģion, reģioniem un jauniešu bezdarbu, runājot par 2014. gada grozīto budžetu, ir ļoti svarīgi nodrošināt Eiropas Savienības rīcībā lielāku konsekvenci, un mēs varam palīdzēt, palīdzēt īpaši cietušajiem reģioniem, piemēram, Sardīnija. Balca kungs. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Ungārija balsoja pret 2015. gada budžetu, jo šeit atkal ir neoliberāli principi, kas jau iepriekš tika vairāk kārt atkārtoti. Lielākā daļa noraidījuši mūsu grozījumus un septiņu gadu termiņš ir ārkārtīgi svarīgi un ir 4,5% samazinājums, ja mēs skatāmies septiņu gadu budžetu. Un 8,4% ir samazinājis kohēzijas fondos. Tas nozīmē, ka centrālās valstis un uh, periferās valstis uh, uh, plaisa starp šīm divām valsts kategorijām arvien palielināsies. Mēs runājam daudz par to, ka ir nepieciešams vienotā Eiropa, bet reāli nekas tam līdzīgs nenotiek. Tagad lūdzu Maltičus kundze. Paldies, paldies. Runājot par 15. gada vispārējo budžetu, tad eh, mēs to pieņēmām tikai pēc samierināšanas procesa sarunām. Uh, Tas ir apsveicami, jo ir vesela virkni projektu, par kuriem vēl nav samaksāts. Bet atcerēsimies, ka budžeta pieņemšana neatrisinās visas problēmas, kuras vēl joprojām ir ar nesamaksātajiem rēķiniem. Uh, Mēs mēģinam ar dažādiem grozījumiem vēlāk budžetu mainīt, un tomēr vēl trūks 149 miljonu eiro. Tas ir daudz eh, vairāk nekā parlaments varētu atļauties atstāt deficītā. Mēs runājam par daudziem miljoniem, kuru mums trūkst, kur mēs to ņemsim. Tā saucamie kompensatorie maksājumi 14. gada budžetām. Arī šeit mums naudas pilnībā nepietiek, nepietiek. Un eh, rēķini ir krājušies kopš 20. 2010. gada. Nākamais Korbetkungs. Paldies! Šķiet, ka ir tādas dalību valsts, kuras ļoti lielu uzmanību pievērš tam, kādā līmenī tiek paredzēta maksājuma Eiropas budžetām un nerunā par to, kam šie maksājumi tiek novirzīti. Es tomēr domāju, ka tam, kam maksājumi tiek atvirzīti, ir nozīme. Ja mēs varētu izmantot Savienības budžetu tādiem maksājumiem, kur tiešām vienu eiro atvēlot Eiropas Savienības līmenī ļautu ietaupīt dalību valstu līmenī, tad tiešām tam būtu pievienotāka vērtība Eiropas Savienības līmenī. No šāda viedokļa raugoties, es uzskatu, ka zinātnē un pētniecībai atvēlētās naudas pieaugums un eh, mēģinājums eh, apvienot visus līdzekļus kopīgā vienā resursā, tas eh, arī dalību valstīs ir izrādījies pozitīvs pienesums. Paldies! Honorable Harkin. Thank you. I voted... Harkins kundze, paldies! Es balsoju par 2015. gadā budžetu un kā daudz citu Eiropas parlamentā, es, protams, uzskatītu, ka mm, mēs gribētu arī labāku budžetu. Es balsoju pret ceturto grozījumu. Uh, kas uh, eh, paredzēja dubultot, dubultot uh, to dalībvalstu uh, iemaksas, kur, kurām ir liela IKP un īrija, piemēram, kurai ir diezgan liels IKP, bet te pašā laikā arī milzīgs parāds. Tāpēc es balsoju, pret, es balsoju arī pret piekto grozījumu, jo, manu, manuprāt, daudz vairāk jādara, lai atbalstītu dalību valsts. Mēs darām to, izmantojam sociālo fondu, uh, Eh, kohēzijas fonds un eh, apvārsnes 2020 programmu. Un, protams, atsevišķos gadījumos ir samazināts, eh, samazināts līdzekļi šajos fondos, kā jau daudzi ir teikuši. Mums ir svarīgi skatīties uz to, cik efektīvi un cik labi mēs izlietojam savus līdzekļus. Nevis vienkārši visu laiku pieprasam no mūsu iedzīvotājiem ir vairāk naudas. Daudzos gadījumos viņi vienkārši nevar atļauties mūsu struktūras. Paldies! Un tagad runāsim par rezolūciju par Eiropas Savienības iekšējo drošības stratēģiju un lūdzu Ferrāra kungs. Scusi. L'Europa. Ferrāra kundze. Eiropa. Eiropa ir pienākums, lai varētu nodrošināt pēc iespējas lielāku drošību saviem iedzīvotājiem. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, kādi ir izaicinājumi drošības jomā mūsu, mūsu iedzīvotājiem. Eiropas Savienība, protams, ir apņēmusies ļoti daudz ko darīt, bet ir jāsaprot, ka daudzos gadījumos situācija netiek risināta pienācīgi, jo mēs redzam, ka situācija mainās ar vien straujāko šeit runājot par korupciju, par uh, kriminālām organizācijām, kas mēģina daudzās valstīs e, atmazgāt e, nelegāli iegūtu naudu. Ir ļoti svarīgi šeit panākt visaptverošu pieju. Komisijas ziņojums ir ļoti labs, bet te pašā laikā ir svarīgi, lai tas būtu pilnībā balstīts faktos. Piemēram, viens no veidiem ir e, konfiscēt nelegāli iegūto naudu un Tāpēc ir ļoti svarīgi arī atbalstīt tos, kas ziņo par korupciju. Paldies! Paldies! E, tagad vārds Giliči kundzei. E, e, Paldies, priekšsēdētāja kungs! Drošība Tas ir viens no tiem mērķiem, kas ir e, jāņem vērā saglabājot e, pamatiesības un to e, attiecinot ne tikai uz pagātni, bet arī iestrādājot pie efektīvas tiesiskās stratēģijas. Komisijas paziņojums par jauno e, drošības stratēģiju Eiropas Savienībā e, saistās ar jaunām prioritātēm rezolūcijā, piemēram, cilvēku tirdzniecības apkarošana, naudas atmazgāšanas un korupcijas apkarošana. Tie visi ir aspekti, kas, e, pret ko ir jāvēršas gan dalību valstu, gan aģentūru kontekstā. Ir jāizveido kopīgas izmeklēšanas struktūra vienības, kā arī informācijas apmaiņa saistībā ar datu aizsardzības direktīvu. Paldies! Paldies! Un tā kā nākamā runātāja nav, tad mēs e, varam uh, pāriet pie uh, Palestīnas lūdzu Florenca. Tas jaunā. Jā, priekšsēdētāja kungs. Šodien ir ļoti nozīmīga diena parlamenta darbā. Mēs varam tikai vēlēties, lai ar šo dienu iesāktos jauns attīstības virziens un pagrieziens uh, Palestīnas tautai. Pagrieziens, kas nodrošinātu vairāk drošības un taisnīguma starp abām valstīm. Vairāk nekā 50 valstis ir atzinušas Palestīnas valsti. Es gribu gribētu aicināt eh, visus kolēģus eh, pa, pašiem padomāt par to, kāda ir situācija, eh, novērtēt to, kādas sekas ir izraisījis karš un, un ko ir nodarījuši Izraēlas uzbrukumi. Mums ir nepieciešams uzņemties starpnieka lomu, citu lomu nekā ir uzņēmusies ASV, Tomēr mums ir jāiet patiešām iesāktajā ceļā, jāturpina iesāktais ceļš, un šis punkts eh, laiks parlamentam ir ļoti svarīgs, jo Eiropas Savienībai patiešām ir jāiestājas par mieru starp abām valstīm. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad uh, Lindvandes nav, tad Andersons arī nav zālē, jeb tomēr Andersons. Paldies! Es balsoju par šo kopīgo rezolūciju kā būtisku soli pareizajā virzienā. Palestīnas valsts atzīšana, arī tās cilvēku un robežu atzīšana ir eh, jau sen eh, izpildāms starptautisks pienākums, un dalību valstīm tādam kā īrijai ir formāli jāatzīst un jāaizsargā Palestīnas teritorijas robežas, to 67. gada izpildījumā ar Austrumu Jeruzalemi kā tās galvaspilsētu. Palestīnas atzīšana ir eh, paredzēta jau virknē rezolūcija, un par to tika balsots arī Dublinā pagājušo nedēļu. Palestīnas iedzīvotāju tiesības uz pašnoteikšanos ir ierobežotas jau 66 gadus starptautiskās rezolūcijās. Šinfeina aicina visas puses atturēties no rīcības, kas varētu apdraudēt divu valstu risinājumu dzīvotspēju. Tāpēc apmetnēm ir uh, jāturpinās, mūrims ir jānojauc un uh, palestīniešu īpašumu iznīcināšana ir jāaptur nekavējoties. Paldies! Onorevole Carti. Paldies, tālāk vārds nākamajam runātājam kārtīkungam. Es kopā ar saviem kolēģiem atbalstīju rezolūciju attiecībā uz Palestīnas valsts atzīšanu Un es domāju, ka tas ir būtisks pirmais solis no šī parlamenta puses, bet šim parlamentam un dalību valstīm ir vairāk jātiecas atbalstīt Palestīnas iedzīvotājus un garantēt to, ka Palestīnas valsts ne tikai tiek atzīta, bet ir patiešām funkcionāla valsts. Mēs eh, šovasar piedzīvojām nepieredzētas uzbrukums no Izrēlas puses gāzes iedzīvotājiem, mums ir atbildība kā ievēlētām personām no Eiropas Savienības dalību valstīm nodrošināt to, ka šādi uzbrukumi neatkārtojas. Mums ir jāiesaistās kā kopienām, kā tautām, jo Izraela turpina neievērot starptautiskās tiesības, un es domāju, ka šodien mēs spērām būtisku pirmo soli, taču tas ir tikai maziņš pirmais solīts un būs jāpaveic daudz vairāk. Paldies priekšsēdētāji. Paldies. Eh, tālāk vārds Sebastiekungam. Paldies priekšsēdētāji. Šī rezolūcija nav ideāla, un eh, mums eh, neizdevās paust skaidru nosodījumu. Uh, Taču mēs eh, šo rezolūciju atbalstījām. Un eh, šis eh, konsens, kas tika panākts, vieš cerības un ir jūtama Eiropas vēlme atbalstīt Palestīnas valsts veidošanos. Rezolūcijā tiek atzītas Palestīnas iedzīvotāju tiesības savās teritorijās, uh, iegūt valsti, kas ir starptautiski atzīta, un e, iegūt e, sociālā taisnīguma garantijas. Tādējādi Eiropa kļūst par flagmanu šajā miera procesā, kur neviens mūsos nav klausījies jau ilgu laiku, un ir pienācis laiks mums atkal iesaistīties. Paldies, un tālāk vārds Sedrovs kundzei. Ďakujem, pane mistopredsedo, za udelení. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Es gribētu paskaidrot, kāpēc es nevarēju atbalstīt šo rezolūciju par Palestīnas valsts atzīšanu. Palestīnas valsts status atzīšana būtu vēlama tikai kā divu pušu vienošanās rezultāts, proti vienošanās starp Izrēlu un Palestīnu. Un tai savukārt būtu jā, jārodas miera procesa rezultātā. Pieņemtā rezolūcija nav pārāk skaidri formulēta, un tai ir iespējams dažādas interpretācijas, kas rada risku, jo īpaši laikā, kad Izrēlā notiek uh, gatavošanās vēlēšanām, un um, tie ir apsvērumi, kāpēc es nevarēju atbalstīt šo rezolūciju. Paldies! Un tālāk vārds eh, Beseras kundzei, šķiet, ka viņas nav klāt. Un eh, šajā gadījumā vārds Škripeka kungam. Paldies priekšsēdētāji. Mēs balsojām par Palestīnas eh, valsts status atzīšanu, lai gan es domāju, ka divu valstu risinājums ir viens no tiem, pret kuriem man būtu gribējies balsot noraidoši. Pirmkārt, šīs rezolūcijas atbalstīšana nozīmē 95. gada Oslo līguma pārkāpšanu 16.7. punktu, kur tiek uzsvērts, ka uh, status risinājumam jānāk kā sarunu noslēguma iznākumam. Un Eiropas Savienība ir parakstījusi šo rezolūciju. Palestīnas valsts atzīšana ar tās pašreizējo valdību nozīmētu de facto atzīt eh, teroristisko organizāciju Hamas. Lai gan ir jāteic, ka šodien es saņēmu preses paziņojumu, ka Hamas esot uh, Uh, svītrots no teroristisku organizāciju saraksta, un tas ir noticis pēc uh, ļoti ilgiem gadiem, un man šī ziņa šķiet interesanta. Manuprāt, Palestīnas valsts atzīšana šobrīd radīs uh, barjeru turpmākajām miera sarunām rezolūcijā ir aicināts atzīt valsti ar nosacījumiem, bet visi to redzēs kā absolūtu atzīšanu, un Izraels un Palestīnas risinājumam tas ir vērtējams kā solis atpakaļ. Paldies, tālāk vārds Šoltesa kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienība tās vēsturē ir paudusi atbalstu mierīgam risinājumam starp Palestīnas un Izraels konfliktējošajām pusēm un uh, ir mēģināts rast labāko risinājumu, kas pieliktu punktu vārdarbībai, un uh, tas notiek jau vairākas desmitgades. Eiropas parlaments jau 2012. gadā saņēma, pieņēma rezolūciju, kurā norāda, ka miermīlīgs dialogs ir vienīgais veids, kā uh, sekmēt konflikta ilgtermiņa atrisināšanos. Un iemesls, kāpēc mēs šeit diskutējam, ir dažādi apsvērumi, kāpēc eh, Palestīna netika atzīta jau vairākus gada desmitus. Es atbalstu šo rezolūciju, jo šajā gadsimtā tas ir vienīgais veids, kā miermīlīgi atrisināt šo konfliktu. Paldies, Harkins kundze. Pateicos priekšsādētāji. Es pateicos, ka šodien Eiropas parlaments ar lielu vairākumu atbalstīja šo rezolūciju, tikai 88 cilvēki balsoja pret. Uh, Un man ir prieks, ka šeit ir arī atsaucis uz balsojumu īrijas parlamentā. Tātad beidzot mums ir vienots uh, skatījums šajā parlamentā, neraugoties uz visām diskusijām. Tautas partijas, sociāldemokrāti, liberāļu, zaļo uh, līderi panāca kopumā vienošanos. Jā, bija dažas pretrunas, tomēr uh, kopumā vienošanās bija. Jā, mēs zinām, ka šodienas balsojums bija simbolisks. Un, uh, Tas ir solis eh, divu valstu risinājumu atzīšanai, balsoties uz 67. gada robežām. Izrēlas apmetnes turpina eh, izplesties, Izrēla ir vajadzīga drošība, palestīniešiem ir vajadzīgas savas robežas, un es ceru, ka šīs dienas rezolūcija spēlēs būtisku lomu miera iedibināšanā šajā reģionā. Paldies, un tālāk vārds. Pikls kungam. Zajedničku rezolūciju Europskog parlamenta. Eiropas parlamenta rezolūcija par <clears throat> Palestīnas valsts status atzīšanu manā skatījumā ir vēsturiska procesa uzsākšana. To nevar relativizēt. E, šī rezolūcija ir labs kompromiss starp politiskām grupām, kurām ir eh, viens mērķis, bet dažādi uzskat par to, kā līdz tam nonākt. Konflikts eh, šajā pasaules reģionā šogad ir bijis šausmīgs. Un šī rezolūcija nav jauns eh, faktors šajā konfliktā, bet uh, solis uz uh, ilgspējīgu risinājumu. Es citēšu izrēliešu politiķu, kurš ir sacījis, ka Izrēlē nevajadzētu uh, raudzīties tikai pēc ideāla partnera. Mēs gaidām savukārt no palestīniešu pārstāvjiem Eiropas parlamenta rezolūcijas akceptēšanu, uh, tajā skaitā Eh, pilnu sadarbību miersanās Boilens kundze nākamā. Paldies! Es ar lepnumu balsoju šodien par šo ziņojumu, kas ir solis pareizā virzienā Palestīnas valstiskuma atzīšanā. Un rezolūcijas, kā šī ir Eiropas pieaugošas kustības daļa atbalstīt palestīniešu valstiskumu. Eiropas parlaments ir piebiedrojies šai kustībai, <clears throat> un Šinfein jau ir sen Eh, prasījusi atzīt palestīniešu tiesības uz pasnoteikšanās un atzīt Palestīnas valsts. Izraels rīcības kā nesenā, nesenais postošais karš Gazā, kā arī nelegālo apmēķņu <clears throat> paplašināšana eh, Gazā, eh, diemžēl ir negatīvi atsaušies uz sarunām. <clears throat> Taču šī rezolūcija raidīs spēcīgu signālu, ka Palestīnas valstiskums ir esenciāli nozīmīgs, eh, lai uh, miera process varētu rezultatīvi virzīties uz priekšu. Paldies! Paldies! Nākamais Sāņī kungs. Paldies, priekšsēd. Kaut gan neapšaubāmi parlaments, Eiropas parlaments ir ļoti drosmīgi soli spēris, un es tomēr atturējos šajā balsojumā. Un Kādēļ? Tādēļ, ka ir e, runa par e, brīdi, kurā esam pieņemši šo rezolūciju. E, parlaments ir spērs soli uz priekšu, un es domāju, ka Eiropas parlamentam vajadzētu daudz aktīvāk iesaistīties mieru sarunu veicināšanā, eh, lai varētu rast divu valstu risinājumu, kas nodrošinātu ilgstošu mieru. Mogherini eh, kundzes eh, pūliņiem arī ir jāvirzas uz to pašu mērķi, jo mums ir jāstarbojas visiem Eiropas saimnes institūcijām un dalību valstīm tiecoties uz šiem mērķiem. Pat laban tomēr uh, uh, nav eh, zināms, vai šādas rezolūcijas un atsevišķu ES e dalību valstu palestīnas atzīšana palīdzēs mums panākt ilgspējīgu mieru izlīgumu. Tādēļ atturējos balsojumā. Nākamā Delī kundze. Dargie kolēģi! Mums nav ko kaunieties. Daudzi ir vēlējušies atlikt šo balsojumu mēnešiem ilgi, skeptiķi, konservatīvie, un viņi negribētu, lai vēstures eh, vilciens trauktos tik ātri uz priekšu. Taču beidzot reiz Eiropa ir eh, attīstības flagmans rezolūcijā tiek nosodīti Izraels nelegālās apmetnes, kas ir viens no galveniem šķēršļiem mieram. Es ceru, ka ANO drošības padomu drīz pieņems rezolūciju par e, e, pārtraukšanu, e, kas jau ir ar e, div, rezolūcija 2016 prasīts. E, Mēs arī esam tagad piebiedrojušies citiem Eiropas parlamentiem, kas ir uh, Izraels valstisku mazinuši pēdējo nedēļu gaitā. Mūsu draugi Palestīnā un Izrēlā zina tagad skaidri, ka mēs viņus atbalstam. Cerība, kas šodien dzimus, uh, būs pamats Palestīnas valsts dzimšanai, ko uh, šī tauta tik ilgi ir vēlēsies. Gila kungs nākamais. Paldies. UKIP partija atbalsta divu valstu risinājumu. Un personīgi es uzskatu, ka Palestīnas atzīšana atvieglot starptautiskai sabiedrībai divu valstu risinājumam tuvoties. Esmu optimistiski noskaņots jautājumā par Palestīnas eh, atzīšanu kādu dienu, taču šodienas balsojumā bija eh, aicinājums ietverts komisijai rīkoties, un es neusticos komisijai. Paraudzīsimies, ko ES institūcijas ir darījušas Ukrainā, Lībijā un bijušajā Dienvidslāvijā. ES imperialisms ir destruktīvs un destabilizējušs spēks pasaulē, un es nevaru un nekad arī to neatbalstīšu. Nav šaubu par to, ka valstiskuma atzīšana ir ļoti tālieši solis Kāds kolēģis šeit jautāja par Somāliju lendas atzīšanu, un komisārs atzina, ka Eiropas eh, komisijai nav pilnvar atzīt kādas valsts vai reģionu valstiskumu. Eh, un Eiropas Savienībai tiešām nevajadzētu rīkoties tā, it kā tā būtu valsts. Nākamais Ždehovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī, ka jūs eh, manu eh, vārdu pareizi izrunājat. Es jau iepriekš sacīju, ka es šo rezolūciju neatbalstīšu, jo eh, tā nedo, netuvina mūsu risinājumam. Šodienas Eiropas parlamenta rezolūcija ir kļūdaina. Šodienas debatēs dzirdējām antisemītismu, antiizraēlas izpausmas un šī rezolūcija mūs netuvinās mieram reģionam. Paldies! Tagad nākamais būs Demes Mākera kungs. Mana partija NVA atbalstīja šo rezolūciju pirmkārt divu apsvērumu dēļ. Ja tiek diskutēts par Palestīnas valstiskumu, jautājums ir pārāk sarežģīts E, to nevar tikai kā melnbaltās prizmā skatīt. Ir runa par drošību, brīvību, demokrātiju, pašnoteikšanās tiesībām. Tādēļ mēs Palestīnas uh, atzīšanu kopumā atbalstam, kā arī divu valstu risinājumu kopumā. Ja vienlaiks tiek, notiek uh, miera sarunas starp uh, Palestīnas pašpārvaldu un Izrēlu, uh, ar starptautisko partneru atbalstu. Jāraugās, kā tas viss turpināsies, kā sarunas virzīsies un vai tiks izveidot Palestīnas valdība uh, ar pilnvarām visā Palestīnas teritorijā uz 67. gada uh, mm, uh, robežu pamata. Tikai tā būs ilgstošs miers. Miers. Paldies, Petīra kundze. Paldies priekšsēd, es balsoju par šo rezolūciju, jo tā atspoguļo manu un EPP grupas viedokli. Mēs iestājāmies par divu valstu risinājumu mierīgu sarunu rezultātā. Valstiskums var darboties tikai mēs to atzīstam. Ir arī terorisms jānoraida un jebkāda veida fundamentālisms, tajā skaitā reliģiskais fundamentālisms. Uh, Hamas ir šķērslis risinājumam, kā arī uzbrukumi Izraels tautai un pašas tautas izmantošana kā dzīviem vairogiem. Uzbrukumiem ir jāizbeidzas, un to uh, prie, izbeigšanās ir priekšnoteikums divu valstu risinājumam. Tajāpat laikā humanitārām uh, organizācijām saskaņā ar Ženēvas konvenciju ir jānodrošina piekļuvu Palestīnai. Mierīgās sarunas ir jāatsāk. Tas nodrošināt Izrēlai drošību, kā arī palestīniešiem savu valsti un uh, padarīt iespējami ilgstošu mieru uh, e, Zahradilam nākamajam valsti. Yes, Priekšsēdētāja kungs, šodienas balsojumā par Palestīnu ir tika pieļauta kļūda divu iemeslu dēļ. Un Eiropas parlaments atkal iejaucās lietās, eh, kas, eh, ar ko viņam nav nekādas saistības. Parlamentam nav nekādu kompetenču šajā jomā, tāpat kā komisijai nav nekādu kompetenču eh, saistībā ar atsevišķu valstu atzīšanu. Tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Mm, atsevišķas Eiropas Savienības dalība valstis principā ir dažādas, un tagad parlaments mēģina atrast visam vienotu risinājumu tēma ir ļoti sensitīva un tā tiek vajadzīgi izvirzīta priekšplānā. Bez tām eh, esmu nobažījies par to, ka Palestīnas radikāli elementi jutīsies pārnoti, redzot, kāda rezolūcija tiek pieņēmta. Eh, Hamas jau ir bijusi izsvītrota no teroristisko organizāciju saraksta, un kopā ar šodienas rezolūciju mēs eh, to varētu skaidrot kā spēku atbalstu, kuru mums ne, ko mēs mēs neatbalstam un kur mums nevajadzētu atbalstīt. Tāpēc tā bija kļūda. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad, tā kā Totoša kunga nav, Broka arī nav, tad mums ir Atkinsons, Atkinsons kundze. Es atbalstīju divu valstu risinājumu, tāpat kā mana partija. Tomēr, kā šeit var tikt balsots par vienas valsts, Palestīnas valstiskumu atzīšanu, ja pats parlaments ir atzinis, ka tam nav jurisdikcijas tā darīt? Uh, Es pieprasu, lai jūs pārstājat izdarīt eh, kaitējumu manai valstī, bet jūs turpināt eh, kaitēt pāri robežai, tad, kad jums pat nav tiesība tā rīkoties. Honorevole Seimur. Paldies, un tagad Seimur kungs. Kundze. Es neatvainošos par to, ka es atkārtojos, tomēr. Uh, Mani kolēģi aicina izteikties par reglamentu punktu par to, kāpēc uh, Eiropas uh, Savienības iestāde, kas atzīst, ka tā nav tiesība atzīt valsti, to tomēr dara. Labā roka nezina, ko dara kreisā. Vai tas nozīmē, ka jebkam, uh, kas ir uzrakstīts Eiropas Savienībā, nav nekāda spēka? Šķiet, ka tā arī ir. Un, un tagad, Džeims kundze, paldies! Palestīnas valsts eh, te, valstiskuma tēma bija ļoti nozīmīga tēma šajā dienā. Mērķis eh, ir viens, bet process eh, tomēr ir tāds, ka es saturos, es nevaru sniegt savu atbalstu tā lietai, kur Eiropas Savienībai nav kompetences un nav autoritātes izlemt. Uh, Un tāpēc es eh, gribu teikt, ka eh, šādā veidā nevar eh, atbalstīt konfliktu risināšanu. Nu, un eh, es gribētu teikt, ka eh, šis te, ne, mēs nevaram eh, akceptēt šo te rezolūciju, jo iedzīvotāji tiek maldīgi, iedzīvotājiem tiek maldīgi dotas cerības par Palestīnas jautājumu. Un tāpēc es atturējos un joprojām palieku pie sava lēmuma. Paldies, ka priekšsēdētājs Koburna kungs. Priekšsēdētāji, es balsoju pret Palestīnas valsti, jo Palestīnas valsts atzīšana nav šī parlamenta kompetence. 3. oktobrī uh, Mans UKIP uh, kolēģis uh, Kārverkungs saņēma aicinājumu paskaidrot uh, to, ka Eiropas Savienība nedrīkst atzīt Somalilendu, jo tāda ir tikai atsevišķa Eiropas Savienības dalība valstu privilēģija. Līdz ar to tā sauktā Palestīnas valstiskuma atzīšana nav uzskatām par legālu, un Eiropas komisija to ir atzinusi arī rakstveidā. Uh, Jums priekšsēdētāji vajadzēja iestāties pret to, bet jūs to nedarījāt. Palestīnas valstiskuma atzīšanu vajadzētu atstāt citu valstu un apvienoto nāciju organizācijas ziņā. Mēs balsojam tikai tirzniecības bloka ietvaros, un um, šis parlaments nav rīkojies labi. Nebija izdevies radīt tuvo austrumu nebija izdevies atrisināt tuvo austrumu risinājumu, kāpēc šim parlamentam šķiet, ka tas var kaut ko risināt, tam labāk vajadzētu cīnīties ar deficītu un brūkošo Eiropu, nevis jaukties lietās, kuras tas vienkārši nav spējīgs atrisināt. Paldies! Paldies! Eh, un tagad eh, runājot par manām kompetencēm, es eh, Mm, gribu teikt par šo rezolūcijas priekšlikumu es izlasīju, un tekstā nebija teikts, ka tā būtu atzīšana, bet ka tas ir atbalsts atzīšanas valstiskuma atzīšanas kontekstā. Tas nozīmē, ka tas nav likumdošanas, tā nav likumdošanas atbilde. Jā, labi, saka priekšsēdētājs, tagad turpināsim darbu, un tagad mēs jau esam, ne vēl kas tāds, kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēc 67. Eh, gada Mm, tas ir eh, patiešām strīdu sābols, kāds ir bijis, tāds arī palicis tuvējos austrumos. Mēs varam rēķināties ar to, ka miera process tagad tiks atbalstīts. Tas ir svarīgs solis uz lielāku taisnīgumu. Esmu gandarīts, ka parlamentā nopietnas vairākums arī atbalsta šo rezolūciju. Es, protams, saprotu, ka dalība valstis Dalībvalstīm būtu jāatzīst eh, Palestīna, bet eh, vienoti ne jau eh, tādā haosa apstākļos. Tāpēc arī mums vajadzētu uzstāties ar vienu balsi, vienoti. Ir nepieciešama Palestīnas valsts, kas izpilda drošības uzdevumus, kā arī e, atbilst e, dažādu tautu grupu priekšstatiem tuvajos austrumos. Es domāju, ka nākamajos gados ir jāpanāk notikuma attīstība. Nauda vien nebūs pietiekama, lai palīdzētu. Mums ir jāvērš pret ekstrēmistiem Izrēlā un Palestīnā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad nākamais e, dokuments e, - tēraudas rūpniecības stāvoklis un forenses kundzei vārds. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētājs. Tā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jūs jau zināt, ka eh, tērauda rūpniecības eh, stāvoklis eh, ir lieta, par ko mēs patiešām daudz domājam. Atcerēsimies kaut vai nesenos notikumus Itālijas tērauda rūpniecībā. Atcerēsimies arī to, ka, ka pat labāk norit mēģinājumi eh, ar darbiniekiem, dar, darbinieku pārstāvu delegācija vest sarunas arī Strasbūrā un Briselē. Un, protams, reāli uzlabot situāciju ir diezgan grūti, jo tērauba rūpniecība ir arī saistīta ar Junkara investīciju pakotni. Tās mērķis ir eh, Eiropas, eh, palielināt Eiropas konkurētspēju, bet eh, ļoti pārliecinošs šis tematiskais komplekss nav. Tērāk rūpniecība ir no, nozīmīga ražošanas nozara Eiropā. Protams, pastāv dažādas atšķirības, sociālais dempings, vidas dempings un tā tālāk Mēs e, redzam tādus piemērus kā Taranto, kur gāja bojā daudz cilvēku. Paldies, saka priekšsēdētājs. Kertons Dārlings kundze. Es nāku no pilsētas, kurās e, tērauda rūpniecība ir ļoti intensīva un kur uh, notiek ļoti energointensīva saimniekošana. 2009. un 2010. gadā mū, mana kopiena tiesā, tiecās uzlabot uh, darbinieku nākotni, un te nebija runa tikai par mūsu industriālās infrastruktūras saglabāšanu. Mums ir nepieciešamas investīcijas vidas uzlabošanā, darba vietu radīšana, ieguldījumi ilgtspējīgā industrijā un atzīšana, ka ir vajadzīgs mazu oglekļa patēriņa tērauds. Ir jākoncentrējas uz industriālu klasteru veidošanu uh, attiecībā uz šīm oglekļa glabātuvēm ir eh, jārada jaunas darba vietas lokālajās eh, industrijās, un es atbalstīju šīs dienas rezolūciju, jo tā sūta skaidru vēstījumu komisijai un dalību valstīm par to, ka darba spēks un industrija ir jāiesaista, un beidzot ir jāīsteno Eiropas Savienības tērauda rīcības plāns. Paldies, un tagad eh, Čūf uzturītā vārds, un es gribētu norādīt uz to, eh, ka eh, par vidusjūru mēs skaidrosim balsojumus rītdien, jo 14.50 ir nepieciešama īsts īs, īs pārtraukums eh, lai sagatavotu nākamo plenāru sēdes daļu. Tātad pabeigsim tērodu un tad neliels pārtraukums. Lūdzu, Džufrīdas kungs, paldies priekšsēdētāja kungs. Ehm, Tērauda sektors ehm, ehm, Eiropā spēlē joprojām svarīgu lomu daudzās dalību valstīs, un tāpēc arī e, ir skaidrs, ka tā, tas ir nozīmīga rūpniecības politikas sastāvdaļa. E, šim sektoram ir nozīme darbinieku ziņā, sociālās politikas ziņā. Tērauda rūpniecība e, ir, tajā ir nosūtīti vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku. Un, un tāpēc arī ir nozīmīga loma eh, importa un eksporta jautājumos. Tas viss ir saistīts arī ar darbinieku aizsardzību un sociālo atbildību. Rūpniecībai eh, Un, mm, protams, ka līdzekļi ir jāņem ne tikai no darbiniekiem, bet mums ir jānodrošina papildus līdzekļi, panākot to, lai komisija skatītos, ka notiek sociālais dialogs. Paldies, ka priekšsēdētājs. Tagad es gribētu teikt, ka es to arī darīju tajā laikā, kad pats biju komisārs. Un, Priekšsēdētāja kungs, nākamā runātāja. Pagājušajos gados vairāk nekā 40 tūkstoši darba vietu e, ir gājušas zudumā un e, vairākus tūkstošus skars tas arī turpmāk, ja e, mēs varam ticēt Ēdera kunga teiktajām, kas Viņš ir arī eh, vislielākā Austrijas tērauba rūpniecības uzņēmuma priekšsēdētājs. Šis uzņēmums daudzas ražotnes pārcēla uz ASV, pamatojot to ar Austrijas augstajiem nodokļiem, nodevām un vidas nodokļiem, kā arī um, Austrijas valdības eh, nelielo vēlmi veikt reformas. Vēl viņš kritizēja arī izmaksas, kas saistās ar CO2 izmešiem, eh, kas nozīmē, ka 230 miljoni eiro vairāk būs uzņēmumam jāmaksā pēc 2020. gadam. Eh, tāda situācija skar ne tikai Eiropas tērodrūpniecību, bet visu energointensīvo rūpniecību. Amerikas situācija ir citādāka. Amerikas valdībai eh, rīkojas, lai uz uzlabotu situāciju, un tāpēc arī situācija ir diametrāli pretēja. Tāpēc es atbalstu šodienas rezolūciju, tāpat kā arī komisijas rīcības plānu, lai, komis, lai Eiropā atjaunotos rūpnieciskā ražošana. Paldies, saka priekšsēdētājs Arnatū kundze, cienījamais priekšsēdētāja kungs, kolēģi. Tagad mēs atkal redzam, ka Briseles birokrātajai ir labi noliek, nolūki. Francijas tērauda rūpniecība ir skārusi smaga krīze. Arvien vairāk uzņēmumu pārtrauc savu darbu, un tie, kuri ir atlikuši, tos eh, uzpērk Ķīnas un citu valstu multinacionālie koncerni. Līdz ar to ražošana ir samazinājusies. Tās ir nepastarpinātas Briseles politikas sekas kas e, tiek jau tāda veidota e, pēdējos gadu desmitos, ierobežojot tirgus e, brīvību. Tagad notiek beidzot mēģinājumi glābt grimstošo kuģi, bet tā rezultātā jau pēdējos 30 gados bezdarbnieku skaits ir būtiski pieaudzis. Eh, ir svarīgi, ka Eiropas Savienībā ir jārīkojas tautas, nevis finanšu interesēs. Paldies, ka priekšsēdētājs Gildes, Bildes kundzes nav. Tad tagad vārds būs Grifinku. Thank you. Paldies. Esmu pārliecināta, ka mūsu ekonomikas atgūšanās ir ārkārtīgi atkarīga no spēcīgas rūpniecības, un Eiropas tērauda rūpniecībai ir jābūt ilgtspējīgai un pelnītspējīgai šīs attīstības daļai. Es vēlos jautāt komisijai, ko tā dara, lai sekmētu uh, būtiskos uh, industriju aizsargājošos faktorus dalību valstīs, lai nosargātu darba vietas Eiropas Savienībā. Uh, Komisijai ir jāsekmē un jāsargā visaugstākie ekonomiskie, sociālie un vidas standarti visā Eiropas Savienībā, jo īpaši sadarbībā ar mūsu sociālajiem partneriem. Komisijai ir jāpatur prātā, ka ir steidzama nepieciešamība veidot uh, ilgtspējīgu un oglekli nepatērējošu ekonomiku, izmantojot tādas iespējas arī kā CO2 uzglabāšana. Tāpēc es aicinu komisiju apņemties veidot kvalitatīvu, energoefektīvu un um, efektīvu procesu un produktu kopumu, lai sekmētu kvalitatīvu darba vietu radīšanu rūpniecībā. Paldies! Tiene la palabra la señora López Belmejo. Nākamā <clears throat> Lopesa Bermeho. Paldies priekšsēd. Goe šo rezolūciju atbalsta, jo e, tērauda e, rūpniecības sliktais stāvoklis Eiropā ir rezultāts tam, ka e, lielākam solītājiem tiek pārdot uzņēmumi neņemot vērā darbiņiem intereses. Spānijā ir liela daudznacionālie koncerni, kas uzpērk tērauda rūpnīcas, kas ir iesakņojušies reģionos, ļoti nozīmīgas šo reģionu ekonomiskam stāvoklim, un Eiropa bezdarbīgi noraugās uz e, šo oligopolu un e, lielu kapitālu e, nelāgo rīcību. Eiropas reģionos kļūst arvien mazāk konkurētspējīgu uzņēmumu. Stratēģiskās jomas ir uh, jānacionalizē no jauna, lai glābtu darbvietu šajos reģionos. E, šī, šīs nozars ir jāpadara dira, dinamisks, dzīvotspējīgs, tad mēs atbalstam Alkor, Tisen, um, e, darbņemējs, kas cīnās par savām darbvietām un savus um, nozars nākotni. Nākamais Kiničī. Paldies, uh, priekšsēd. Tārauda rūpniecība ir viens no strateģiskajiem, uh, viena no strateģiskajām Eiropas rūpniecības nozarēm. Tā ir bijusi ļoti nozīmīga pagātnē, bet arī tagad vēl ir izaugsmas dzinējspēks, taču tā atrodas sažģītā situācijā gandrīz visā Eiropas Sanībā. Rezolūcijā Eiropas komisija tiek aicināta spērt soļus, lai nozarei e, dotu jaunu spāru, darīt to atkal konkurētspējīgāk, jo krīzei ilgstot arvien vairāk e, e, e raktuji tiek slēgtas un tomēr ir jāpatur prātā arī darbņēmēju un vidas standārtu um, ievērošana arī vienmēr nākotnē ar, un nozarei jābūt konkurētspējai. Nākamā pēdējā būs Spirākī kundze. Paldies priekšēd. Es balsoju par rezolūcijas projektu, jo e, vēlos atbalstīt Eh, darbvietas, ko rada tērauda nozara Eiropā. Igresia, Elusina, Malmasina, Thessaloniki. Grieķijas 2012. gada statistika parāda 58% eh, nozars samazinājums salīdzinot ar 2007. gadu. Tātad pirms krīzes Eh, bija 82% lielāks pieprasījums iekšzemē. Mēs esam atkrituši 1962. gada līmenī. Eh, Grieķi importi ir samazinājušies par 59%, tas ir tikai no 2011. līdz 2014. gadam. Tāpat laikā trīs lielāko uh, tēraudu um, rūpnīcu um, saistības Eiropā ir eh, vairāk pa miljārdu eiro. Tātad jāizmanto visu potenciālu, lai izmaksas samazinātu un jāgādā arī par to, lai tirdzniecības mārka tikt izveidot tērod produktiem, kas ir ražot Eiropā. Paldies! Tagad pas sludinu sēdi par pārtraukt līdz pulksten trim.